nedēļai. Un tagad mēs pārējām pie vienas minūtes runām. Pirmais, Georgijas Papastamkas kungs, lūdzu. Ja tiem proklitiki siberifu. Uh, Gudētais priekšsēdētāji, ļaujiet uh, man norādīt uh, provokatīvo Turcijas attieksmi attiecībā uz Grieķiju. Turcija joprojām pārkāpj Grieķijas gaisa telpu ļoti zema augstuma lidojuma notiek virs apdzīvotām Grieķijas salām. Līdz ar to arī tiek traucēta Grieķijas gaisa satiksme, arī uh, Egejas jūrā Turcija pārkāpj Grieķijas ekskluzīvo kompetenci un arī nelegālie imigranti tie, uh, eh, ierodas no Turcijas, un visi šie elementi destabilizē reģionu. Līdz ar to ir nepieciešams nosotīt šāda veida uh, uzvedība, kas ir provokatīva. Un ir jāatgādina arī tas, ka tādējādi tiek pārkāpts Grieķijas fundamentālās tiesības. Grieķija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Uh, Un mēs vēlamies nodot ļoti skaidru uh, vēsti, jo šīs e, Turcijas e, attieksme attālina Turciju no Eiropas Savienības. Runa Tabadžī az európai intézményeiben dolgozó új tagállamok beli. Paldies! Runājot par diskriminatīvajiem pasākumiem, kur 2004. gadā tika ieviesti Eiropas institūciju darbiniekiem, īpaši tiem, kuri sāk strādāt un nāca no jaunajām dalību valstīm. 2008. gadā Eiropas kopiena tiesa pieņēma lēmumu šajā, šajā aspektā, un tomēr pēc 4,5 gadiem mēs joprojām piedzīvojam, ka jauno dalību valstu pilsoņi tiek uzskatīti par otrās šķiras pilsoņiem. Kā tas ir iespējams, priekšsēdētāja kungs? Pagājušajā gadā tika pasludināts konkurs, EPSO konkurs par tūka priekšnieka amatu Ungāru kabīnei. Un eh, runājot par administratīvajiem uzdevumiem, viss ir skaidrs, taču ārpus tam kabīnas priekšsēdētājam ir nozīmīga loma arī Eiropas terminoloģijas izstrādāšanā ungāru valodā. Bija divi kandidāti. Viens bija ungāru izcelsmes un otrs bija angļu izcelsmes. Un mani ļoti lielā mērā pārsteidz tas, ka par ungāru kabīnes priekšsēdētāju tika iecelts angļu pilsonis. Es priekšsēdētāju kungs uzskatu, ka tas ir nepieļaujami un uzskatu, ka tas uh, var nākt par ļaunu gan Eiropas Savienībai, gan tulkotajiem dokumentiem, gan mutiskajam tulkojumam. Un es vēlētos izteikt protestu pret šādu Eiropas parlamenta lēmumu. Paldies. Protams, jūs saņemsiet rakstisko atbildi. Un tagad vārds Buzoja kungam. Kristians Silviju Buzoja. Viņš nav šeit. Tad eh, Marijana Harkina. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajā pēcpusdienā mēs esam uzklausījuši gan jūs, gan arī citus deputātus, kur izteicās par šausminošo situāciju Gazā. Ir nepieciešams tūlītais pamiers un Izraels militāro spēku atvilkšana no Gazas robežas. Es uzskatu, ka parlamentam ir jāpieņem lēmums, un tomēr mēs nevaram runāt par galīgo lēmumu, ja mēs neesam uzklausījuši visu informāciju. Runājot par īriju, tad eh, Dell ir paziņojis, ka tiks pārcelt viņu ražotne un īrijas vidi uzstādītā ražotne tiks pārcelt uz citu vietu, un tas tiešā veidā ietekmēs 2000 strādnieku. Šajā kontekstā Eiropas globalizācijas fonds varētu palīdzēt apmācīt strādniekus un nodrošināt profesionālu apmācību. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai īrijas valdība tūlīt iesniegt prasību Eiropas globalizācijas fondam, jo tikai tā mēs varēsim palīdzēt pilnīgi visiem iedzīvotājiem, arī tiem, kur dzīvo īrijas vidienē un rietumos. Paldies! Dank, Paldies! E, Rišards Černieckis, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Mēs e, zinām, ka pirms, mirkļa, pirms dažiem mirkļiem tika parakstīta vienošanās par gāzes piegādes atjaunošanu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas to nesaņēma līdz šim. Šajā kontekstā gribu pasvītrot, uh, dalību valstu solidaritātes nozīmi, pat ja šī solidaritāte nav bijusi uh, kā apvienojošs elements mūsu sabiedrībā no paša sākuma. Sabiedriskā doma ir visnotaļ sašķelta, bet galu galā mums izdevās mobilizēties, lai rīkotos solidāri. Gribētu pasvītrot, ka runājot par Krieviju, tas ir politisks, ne tikai ekonomisks instruments. Otrakārt, gribētu pasvītrot nepieciešamību pēc kopīgas enerģētikas politikas Eiropas Savienībā. Manuprāt, runātājs tiek pārtraukts. Nākamais runātājs Luša Turkis. Laslo Takiš. It's signed by you elnök úr! Godātais priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, mēs visi zinām, Coca-Cola krisps ir ļoti slikti veselībai. Un mūsu globālajā pasaulē zinām arī to, kā arī citi produkti ir kaitīgi. Taču ir arī paziņojumi, piemēram, par vīnu, un mūsu reģionā mēs uh, ražojam vīnu. Eiropas Savienības nauda tiek dota tiem, kuri uh, lemj vairs uh, nebūt uh, iesaistītiem vīnas. Vīna ražošanā mums ir tra, uh, vēsturiskas tradīcijas. Uh, mums ir 600 uh, tūkstoši hektāru zemes, kur tiek audzēta vīni 98, uh, 48. gadā. Uh, vīns tika ražots vairāk nekā 200 tūkstoši hektāru platībās. Mēs ar to gribam teikt, ka vīna ražošana ir iznīcināta. Uh, Ungārijā, un nu, Ungārija mm, arī vēlas jums vēl visu labāko šim gadam. Lomai kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. I rise on the issue. Paldies. Par Palestīnu vēlos runāt. Es zinu, priekšsēdētāja kungs, arī jūs iepriekšējos komentāros jūs secēja. 900 palestīnieši gājuši bojā, eh, trešdaļa no viņiem ir bērni, un mēs šajā telpā nevaram ļoti skaidri nosodīt izrēliešu brutalitāti, un tas nav saistīts ar eh, nesamērību, tas ir absolūti nepamatoti. Un to nepamato arī Izraels drošības nepieciešamība. Šī rīcība ir absolūti e, cīnīs, absolūti liels e, cīnīsms ne tikai pret Hamas, bet pret palestīniešu iedzīvotājiem. Un es uzskaitu, ka dalību valstīm absolūti morāls pienākums izmantot savus diplomātiskos un politiskos muskuļus cīņā ar Izraēlu, lai izbeigtu šīs eh, cīņas. Bet šī mm, priekšsēdētāja kungs šī maigā pieeja Izraēlas administrācijai nekad nedarbosies, jo tā nekad nav darbojusies. Un tagad Izraēlē ir jāsaprot, ka ir sekas viņu rīcībai. Līdz ar to aicinu visus deputātus pieprasīt tūlīt pat um, atcelt Eiromeda vienošanos un jebkādas preferenciālās tirzniecības uh, nolīgums starp Eiropas Savienību un un Izrēlu. Mums ir arī ir jābūt pret jebkādiem centieniem mācīt Eiropas Savienības attiecības ar uh, Izraels valsti, kur ir tik brutāla pret palestīniešu iedzīvotājiem, arī cilvēku tiesības uh, organizācijas, kuras tiek arī bieži vien uzklausītas šeit, tagad mums ir, ir jāgodina priekšsēdēja kungs, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam veiksmīgi īstenot vidējā austrumā mieru procesu. Paldies! Paldies! Tas viss ir ļoti sarežģīti. Īstenojums jūs runājat ilgāk nekā bija paredzēts, un debats notiks trešdien pēcpusdienā. Paldies! Un tagad Keiti Sinet, lūdzu. My constituency. Manā vēlēšana iestāde, manā vēlēšana iecirknī pārsteidz pagājušajā nedēļā tas paziņojums, ko Harkins kungs tikko teica. Tika zaudēti 2000 darba vietas un iespējams, ka tika zaudētas vēl papildus 2000. Dēl šobrīd pārceļ savu ražotni uz Locu Polijā. Un kompānija ir saņēmusi 152 miljonus no palīdzības fonda. Es vēlētos uzzināt no komisijas, vai šie 152 miljoni tiks izmantoti uh, strādnieku labklājības uzlabošanai, un vai tiešām mēs šādā veidā vēlamies stiprināt Eiropas darba tirgu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Nākamais Stojanov kungs lūdzu. Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бург... Dāmas un kungi, cienījamais priekšsēdētāja kungs, pirms eh, četrām dienām divas Bulgārijas uz divām Bulgārijas skolas sienām tika uzpūsti moto nāvi gaueriem. Gauers ir turku izcelsmes vārds, kurš tiek izmantots um, visiem, kuri, tiek, kuri um, nav pievienojušies islam ticībai. Šis vārds tiek izmantots uh, tikai zināmos apstākļos, un es uzskatu, ka tam būtu jābūt sava veida brīdinājumam tam, ko turki vēlas redzēt Eiropā 21. gadsimtā. Es uzskatu, ka šī valsts ir gan rasistiska, gan ksenofobistiska, un ienākot Eiropas Savienībā, viņi par tādu padarīs visu Eiropas Savienību. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka turki izraisa naidīgumu Bulgārijā. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis pret rasismu. Es vēlētos parlamentu pamudināt, vēlreiz to uzsvērt, un es vēlētos, eh, lai parlaments izstrādā raksti, rakstisku dek deklarāciju. Nākamais Tune Kelam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, atbalstu Čehijas prezidentūras centienus cīnīties pret izveidojušos gāzes krīzi, bet patiesībā cīnīties pret krīzi vienu pēc otras nav risinājums. Eiropas Savienība nevar būt par savu veidu aukli šiem nepieaugušajiem bērniem. Es uzskatu, ka strateģiskā alianse ar Krieviju ir jāuzskata par strateģisku kļūdu jo patreizējās situācijas pamats ir nevis Ukraina, bet gan Gazprom pats par sevi, kurš šobrīd nav izpildījis savus apņemšanās un apsolījums Ukrainai. Mēs zinām, ka gāzes piegādes ir stagnējušas un patiesībā politiski lēmumi par gāzes piegādēm nekad nav sev attaisnojuši. Mēs zinām, ka Krievija ir apņēmusies piegādāt gāzi, un iespējams, ka Putins šobrīd mēģina risināt politisko krīzi, padarot Ukrainu par grēkāzi. Taču situācija ir vēl nopietnāka, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu rast jaunus energo avotus un nevis risināt krīzes. Paldies! Jo, als nächste Magda Kozana Kovacs. Paldies, tagad Magda Kozana Kovacs. Godētie parlamenta deputāti, ekonomiskā krīze, kas sākotnēji tika uzskatīta tikai tādu viduvēju, tagad skar arī Eiropu, mūsu valstis, reģionus, mūsu uzņēmumus, ģimenes un mūsu arī darbinieks. Jau divi deputāti runājuši par šiem jautājumiem, kas attiecas uz recesijas sekām. Mums ir komisijas paziņojums par šo jautājumu un pievērš, kur pievērš uzmanību tam, ka mēs visi neesam vienā un tā pašā situācijā, e, jo īpaši tie, kuri ir e, atstumti ļoti sliktā stāvoklī, ir jāraugās lēsošā situācija, mēs nemazinātu darba apstākļus, lai arī mūsu kontinentā nepalielinās nabadzība. Līdz ar to mums ir jākoncentrē arī mūsu resursi, un tādēļ es vēlos apsveikt komisijas paziņojumu, kā arī paziņojumu, kur izteica Spīdls eh, kungs komisārs, kur arī pareizi ir noteikts, ka mums ir jārūpējas par visvājākajiem mūsu sabiedrībā, lai viņi būtu īpaši atbalstīti šajā. Um, ekonomiskās aktivitātes uh, palielināšanās laikā, un es ceru arī, ka mēs, uh, ka Eiropas parlaments varēs arī būt ļoti aktīvs partners šajā darbā. Paldies! Vielen Dank. Als nächster Mago Imre Čibi. Paldies. Eh, Magos Imre Čibi, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Šobrīd lielākā daļa Eiropas eh, patērētāji ir pret ģenētiski modificētu pārtiku, un tomēr viņi pērk ģenētiski modificētu pārtiku, ja tā ir pārdota, ja tā, tā tagad pārdota veikalos. Tomēr liela daļa patērētāji nezina, ka tā ir tā. Es domāju, ka iespējams risinājums būtu norādīt uz etiķetes, ka konkrētajā produktā atrodas ģenētiski modificēti organismi. Jo mums vajag nodrošināt brīvas izvēles iespējām klientiem. Ja tā nebūs, tad mēs nonāksim līdz tirgus kropļojumiem, un ir tādi, kuri nevēlas uzrādīt informāciju, un, protams, ka būs godīgi ražotāji, kuri to darīs. Es uzskatu, ka cilvēkiem ir jāļauj iespēja brīvi izvēlēties, un nevis jābaro viņi ar ar seku novērtējumu dokumentiem. Es vēlētos, lai komisija izstrādātu Eiropas Savienībai pieejamu obligātu GMO uzrādīšanu uz etiķetēm. Paldies, saka priekšstādātāja kungs eh, Gaļsks Rogalska kungs. Priekšstādātāja kungs gribētu aicināt padomi saskaņā ar līguma trešo pantu par eh, Eiropas kopienas izveidošanu aicināt pārtraukt diskrimināciju, eh, kas balstīta uz tautību. Runa ir par Lietuvu, par Lietuvas deputātiem, kam draud atņemt mandātu, tāpēc, ka viņi ir polijas pilsoņi un piedalās polijas apvien, Lietuvas poļu apvienībās darbībā, kas ir izveidojusi plašu tīklu poļu diasporai Lietuvā. Lietuvas varas iestādes apgalvo, ka runa ir par ārvalstu pilsoņiem. Uh, Šī diskriminācija pēc etniskās izcelsmes nav Eiropas Savienības dalībvalsts cienīga. Es ceru, ka mums izdosies pārliecināt uh, Lietuvas iestādes. Paldies! Uh, tagad uh, Štauca kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs, cienījamie kolēģi! Poselta kungs, kurš pārstāv Bavārijas partiju un sēž šajā parlamentā, ir arī Stūdzeiten German Landsmannschafts pārstāvis. Viņš lūdza Čehijas prezidentūrai, Čehijai pārskatīt vairākus lēmumus un likumdošanas aktus. Es uzskatu, ka deputāts nedrīkst pieprasīt šādu situāciju be, nedrīkst pieprasīt pārskatīt Beneša dekrētu, jo tas tika pieņemts laikā, kad nebija izveidota valdība. Es nedomāju, ka tas ir audzējs, kā to pieminēja Paselta kungs. Tas ir uzbrukums Čehijas republikai. Desmitiem tūkstošu vācieši šobrīd dzīvo Čehijā un Daudz vairāk desmit tūkstoši vācieši Čehiju apmeklē. Es uzskatu, ka mani ievēlēja Čehijas republikā, bet es tomēr esmu Vācijas pilsonis. Priekšsēdētāja kungs, eh, gāzes krīze ir septiņās Eiropas valstīs atstājusi simtiem tūkstošu iedzīvotāju bez apkurs. Visvairāk ir cietusi centrālā un austruma Eiropa, kurā ir spiestas slēgt skolas un rūpnīcas. Arī Maskavā šobrīd Gazprom atbild, ka piegādas Eiropai caur Ukrainu nav adekvātas. Runājot par tehnisko eksportu, ko šobrīd uzrauga Eiropas komisija, es uzskatu, ka pat ja gāze sāks plūst caur Ukrainu, tas eh, prasīs vismaz 6 stundas iekams gāze sasniegs Eiropas Savienību. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāizstrādā energopolitika, jāmēģina nodrošināt energoresursu daudzveidība un jāmēģina samazināt atkarību no ārējiem piegādātājiem. Uzskatu, ka pēc iespējas ātrāk mums ir jāatrisina šī ilgusī krīze. Paldies! Jūri Aure, Aurelio Jū. Paldies. Tagad Julija Aurelija lūdzu. Predsedstvo, lani smo praznovali štirideset obletnico pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Jau ir pagājis laiks, kopš esam pieņēmuši rezolūciju, kur padomju komisija ir jāicināja stiprināt mūsu centienus Uh, multilaterālismu izveide un arī šī um, līguma ievērošanā un redzam, ka um, tas nav īsti izdevies. Šī rezolūcija arī aicināja apvienotās nācijas kontrolēt arī šis uh, kodola ieročus, un kad es parlamentā sāku strādāt novembrī, tad man ir jautājums, cik lielā mērā šie aicinājumi tiek ņemti vērā, un cik lielā mērā tie ir bijuši uh, panākumiem bagāti. Mēs zinām arī Polijā un Čehijā uh, par dažādām ieroču problēmām, un tas var radīt arī lielāku situāciju eskalācijas starp Eiropas Unību un Krieviju. Paldies! Rāres Lucian Nikolesku. Uh, Mikulēsku kungs, lūdzu. Godētais priekšsēdētāji jau daudz ir uh, sacīts par gāzes krīzi. Un visi piemin to, cik bīstam ir tas, ka mēs Eiropas Savienība esam tik lielā mērā atkarīgi no Krievijas gāzes. Mēs joprojām sakām, ka risinājums ir daudzveidībā un radīt alternatīvas. Uh, um, avotu, taču mums ir uh, arī jāatceras tas, kas mums ir jāietāupa enerģija, cik daudz enerģijas mēs patiesībā izšķērdām Eiropas Savienībā un analīzes, kur saka, viena trešdaļa no kopējā patēr, patēriņa tiek izšķērdēta. Man ir jāteic, ka. E, Rumāni importē apmēram 40 miljonus tonu Krievijas gāzes. Vienu miljonu tonu mēs izšķērdējam ņemot vērā, cik sliktā stāvoklī ir mūsu mājokļi un dzīvokļi. Diemžēl Eiropas Savienības likumdošana neatbalsta aktivitātes rīcību, lai uzlabotu situāciju, jo nav teik, netiek paredzēts gan daudz uh, naudas uh, atbalsta šādiem projektiem. Tad kas būtu vieglāk, vai mums ir jāatrod jauna enerģijas avota, vai arī mums būtu jāatcerās, kā ar vienkāršiem pasākumiem mēs varam ietaupīt daudz enerģijas. Paldies! Mīļos Skotovek, lūdzu! vážený pán predseda vážené kolegyne kolegovia tento. godātie kolēģi šogad mēs svinam desmito eiro dzimšanas dienu slovākija šogad kļūpa par eirozonas dalību valsts tas notika 1. janvārī šajā gadā mēs ievērojām visas prasības un esam tagad pieņēmuši eiro valūtu. Kā premjerministrs Fico sacīja jaunā gada uzrunā, eiro ir kaut kas tāds, kas var mūs aizsargāt no briesmām un arī palīdzēt Slovākijai uzplaukt. Es gribētu apsveikt Slovākijas pilsoņus par viņu pozitīvo attieksmi pret jauno valūtu un arī mm, vēl eh, vislabāko Slovākiem ar Eiropā. Paldies! Paldies! Paņiet Topalas eh, kundze, lūdzu. Επειδή δεν θα γίνει σχετική συζήτηση. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ņemot vērā, ka nebūs ziņojuma par šo punktu, es gribētu pasvītrot, cik svarīga ir Eiropas parlamentam padomis uh, eh, izniegtā ideja par uh, direktīvas projektu par Eiropas eh, kuģu pārvadātājiem. Runa ir par sadarbību jūras transporta jomā, ņemot vērā to, ko ir paziņojusi Startautiskā darba organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt uh, vienlīdzīgus darba apstākļus šajā jomā. Mēs, protams, varam paredzēt at attīstību un produktivitāti no jūrām, kas ietver Eiropas Savienību, kas ir ļoti būtiskas starptautiskajā līmenī. Un mēs uzskatām, ka ir um, jauniešiem jāsaskata nākotne arī saistībā ar jūras sektoru. Paldies! Uh, un tagad Jorgs Leifrīds lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs! Eh, gribētu runāt par eh, nelikumīgo eh, kucēnu tirdzniecību Austrijā, kas konstatēts 2008. gadā. Es runājot par būtību, policija ir pārtraukusi šo kucēnu kontrabandu, nelikumīgo tirdzniecību, uh, um, tie, to vecums nesasniedza tādu, kas uh, būtu pieļaujams. Tie nāca no Slovākijas un uh, uh, bija paredzēti Spānijai. Ar to nodarbojās um, noziedzīgās organizācijas, kas iesaistītas dzīvnieku biznesā. Un uh, ir nepieciešams piemērot sodus, un Eiropas Savienībā ir jāpieņem normas, kas darbotos visur Eiropas Savienībā, un visām valstīm ir jāievēro dzīvnieku aizsardzības noteikumi. Paldies! Tagad vārds Ilko Kacinam, lūdzu. Godētais priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Uh, asins izliešana gazas sektorā simbolizē mūsu slikti padarīto darbu. Vai mums tiešām ir nepieciešām tik daudz upuru palestīniešu paspārvaldē, līdz institūcijas pieņem nepieciešamos pasākumus? Eiropas Savienība uzskata, ka eh, tas ir starptautisko attiecību jautājums. Izraels ārmija uzbrūk uh, civilo iedzīvotāju pilnai skolai, ANOS izveidotai skolai, kur vai tiešām nav nekāds um, likumi, kas to liektu. Un palestīnieši, kas tiek arī ieslodzīti mājās, pirms uh, šīs mājas tiek bombardētas. Šī Izraels rīcība ir absolūti nesamērīga un necilvēcīga. Viņu rīcība ir absolūti imorāla jo galu galā runa jau ir tikai par asiņainu vēlēšanas kampaņu. Paldies! Lajam Olvalds. Lajam Olvalds, lūdzu. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos izmantot iespēju un atbalstīt Eiropas finansējumu spēlēm, kuras notiks eh, Varšavā 2010. gadā, un tās varētu salīdzināt ar Olimpiskajām spēlēm Atēnās 2008. gadā. Tās būs īpašās Olimpiskās spēles, un 2003. gadā līdzīgas spēles notika īrijā. Šajās spēlēs piedalījās daudzi klātesošie, un arī daudzi īri piedalījās kā voluntieri. Es eh, esmu sagatavojis rakstisku deklarāciju, kur deputāti varētu to parakstīt, un tādējādi jūs apstiprinātu to, cik svarīgi ir Eiropas Savienības finansējums īpašajām olimpiskajām spēlēm. Paldies! Jaromila Količek, lūdzu, saka priekšsēdētāja kungs, nākamais runātājs. Skinovi rok, pane predsedo. Vážení kolegové. Priekšsēdētāji kungs, laimīgi jauno gadu gan jums, gan visiem kolēģiem. Dāmas un kungi, es vēlētos izteikt savu lielo pārsteigumu par to paradoxālo situāciju, kādā šobrīd ir nonākusi Čehijas republika. Čehi vienmēr ir bijuši īpašās attiecībās ar Krieviju, un tādējādi mēs šobrīd spēlējam spēli par peldiem. Tā ir valsts, kura nevēlas runāt ar Krieviju par energo drošumu. Un patiesībā es biju pārsteigts par Danielu Konu Bendita teikto. Viņš principā draudēja Slovākijai un Bulgārijai ar sankcijām, ja šīs abas eh, dalību valstis iedarbinās savas atomelektrostacijas. Vai tiešām tā ir solidaritāte? Angela Lakas, priekšsēdētājs pārtraus runātāja, lūdzu. Šta, kirie, Θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu atgriezties pie gazas jautājuma, kas mūs nodarbina pēdējās dienās. Kopš šajā reģionā notiek cīņas, tas saņem par runa par gāzes sektoru, kur Eiropas Savienības dalībvalstis kļūst par ķīlniekiem. Šī neusticība, ka, neusticēšanās ar abām iesaistītajām pusēm. Uh, nu, diemžēl nav īpaši labvēlīga, tomēr mums izdodas rast risinājumu, bet ir nepieciešams vēlreiz raudzīties reiz par visām reizēm, kāda ir enerģētikas stratēģija Eiropas Savienībā, vai mēs tiešām nevaram atrast citus piegādes avotus. Eiropas Savienība nevar pakļauties šantāžai. Tas ir skaidri jāpasaka saistībā ar šīm ilgtermiņa gāzes piegādēm. Um, samazinājums par 20% emisijām nevarēs uh, tikt panākts, ja situācija būs tik nestabila, nestabila kā uh, līdz šim. Uh, eh, Linnemanas kundze šķiet, ka šeit nav, tātad uh, Tikau kundze arī šeit nav. Uh, Lūdzu, tagad nākamais nodaļa. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie să aibă ca prioritāti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienībai ir jāizstrādā prioritātes, un es uzskatu, ka vienai no prioritātēm ir jābūt kopējai energostratēģijai un kopīgam energo nodrošinājumu plānam. Krievijas aizgrieztais gāzes vats uz Eiropas Savienību vēlreiz pierādīja, ka mēs esam lielā mērā atkarīgi no piegādātājiem ārpus Savienības, un zemās temperatūras Eiropas centrālajā daļā vēlreiz pierādīja, ka elektroenerģijas piegāde ir problemātiska. Eiropas Savienībai ir jāizveido energotīklu drošuma principi, un mums ir jāveido dažādu energoresursu iespējama attīstība. Runājot par Nabuko projektu, kā arī Eiropas ostu attīstību, kā arī drošu atomu elektroenerģiju, visām šām prioritātēm ir jābūt kā galvenajām Eiropas energo drošības nodrošinājumā. Mums ir jāsadarbojās gan dalību valstīm, gan Eiropas investīciju bankai. Visiem kopā paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Viena minūte Mešokungam. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikt to, ka vēlētos runāt par Zimbabvi. Izskatās, ka pēdējā laikā televīzijā mēs par šo valsti daudz neredzam un arī rādio daudz nedzirdam, līdz ar to tas it kā ir atkāpies no mūsu dienas kārtības. Taču pavisam nesen mēs eh, runājām par to, ka Zimbabvē nevalstiskā organizācija, nevalstiskās organizācijas pārstāvis tika turēts apcietinājumā 21 dienu, pret viņu tika piemērots spīdzināšanas metodas, un vienīgais viņa noziegums bija cīņa par cilvēktiesībām. Mēs uzskatām, ka uh, nedrīkst pieļaut iespēju, ka cilvēktiesība aktīvis tiek turēti maksimālā režīma cietumos, un joprojām Mugamas režīma uh, Cietumos atrodas daudzi cilvēktiesību akti aktīvisti. Gan šajā parlamentā, gan dalību valstu parlamentos daudz ir ticis runāts par to, kā mm. būtu jāaizsargā cilvēktiesību aizsargātāji. Priekšsēdētājs kundze, es uzskatu, ka vajadzētu izstrādāt padoms un komisijas kopīgu mandātu, ka ir jādarbojās, jāsadarbojās ar cilvēkiem, kas cīnās par cilvēktiesībām Zimbabvē. Rosas kungs, lūdzu nākamais. Godētā priekšsētājs kundze, es vēlos atbalstīt priekšsēdētāja deklarāciju par gazu un arī par nepieciešamību parlamentam pieņemt rezolūciju par šo jautājumu, kur mēs pieprasētu tūlītēju uh, Mm, uguņu pārtraukšanu gazas sektorā. Tagad jau apmēram 900 cilvēki ir gājuši bojā šajā uh, kara politikā, un tā ir ārkārtīgi liela sāp to redzēt. <clears throat> Mums ir jāuzstājas to, lai Izraēla izbeidz nogalināt. Palestīna pašvārvalda ir tas lielākā cietums pasaulē. Un tagad tā ir kļuvusi arī par īstu kautuvi, kur uh, mirst uh, vīri, sievas un bērni tikai tādēļ, ka viņi ir palestīnieši. Uh, kādus gan noziegumus eh, bērni, pastrādājuši bērni, kur ir gājuši bojā šajā konfliktā, un kāda varētu būt mums atruna Eiropiešiem turpināt savas uh, lietišķās saistības ar Izraēlu, kamēr viņi uh, šādi rīkojas Palestīnas pašparaldevā. Mums nevajag atrast dažādas atrunas, bet gan ir jādara viss, lai izbeigtu šo nogalināšanu. Mēs vairs nevaram turpināt sarunas ar Izraēlu, pirms Izraēla neuzsāk struktūrālu dialogu ar visiem uh, palestīniešu pa, uh, cilvēku pārstāvjiem. Eh, paldies! Um, jūs nedaudz runājat ilgāk par minūti, un tagad Falkins kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienība kā valstu apvienība ir balstīta uz vienotām vērtībām, un tai var, vajadzētu eh, padarīt par neiespējamu naida izplatību. Eh, Francijas kanāls Etavaset eh, piešķīra divas frekvences Alaksa televīzijai, kas aizstāv Hamas un aicina uz naidu. Tas ir piemērs tām, ka ētikas darījumos nav. Tas man šķiet vēl pārsteidzošāk, uh, ņemot vērā, ka jau divus mēnešus tiek bloķēta neatkarīgai Ķīnas televīzijai. Un šīs organizācijas Roset uh, eh, vadība atsakās to darīt, un tas notiek Ķīnas varas iestāžu spiediena rezultātā. Tas man liek šaubīties par šīs organizācijas ētiku. Paldies. Nu, eh, Figūra Edo kundze. Priekšsēdētājs kundze, es vēlētos izmantot iespēju. Figureido kundze, saka priekšsēdētājs kundze. Senjora prezidente, eh, o ataque de. Priekšsēdētājs kundze. Izraels uzbrukumi gazas sektoram ir kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci. Gazas sektorā notiekošais ir traģisks. Ir gājuši bojā jau 900 cilvēki, tajā skaitā arī daudz bērni, un tūkstošiem ir ievainoti. Uzskatu, ka mums ir jāpieprasa šo uzbrukumu nekavējoša pārtraukšana, un es uzskatu, ka Izraēla ir padarījusi gazu par koncentrācijas nometni. Uzskatu, ka visām pasaules valstīm visos kontinentos ir jāvienojas vienotā balsai un jāpieprasa šī slaktiņa nekavējoša izbeigšana. Es uzskatu, ka mums ir jāpieprasa šo noziegumu nekavējoša izbēgšana. Eiropas Savienībai un citām pasaules organizācijām ir jāpieprasa nekavējoša uzbrukuma pārtraukšana un nekavējoša blokādes pārtraukšana. Paldies, figura Eido kundzei, saka priekšsēdētājs kundze. Nākamais runātājs Zverina kungs lūdzu. Mě v poslední době zaujalo, <clears throat> že některé české pojišťovny bonusy, které... Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Čehijas apdrošināšanas uzņēmumi ir uh, vairs nesniedz īpašos bonusus uh, sievietēm, kuras uh, noslēdz uh, automašīnu apdrošināšanas līgumu līdz ar to. Mm, un šīs apdrošināšanas uzņēmumi izmanto uh, prediskriminācijas likumdošanu kā atrunu, un šeit norāda to, kā daži politiķi un uh, NVO uh, krīt galējībās. Nevajadzētu ignorēt elementāru matemātiku, kas norāda, ka sievietes uh, autovadītājs uh, vada automašīnu citādāk nekā vīrieši un ir smieklīgi uzskatīt, ka sievietes un vīrieši ir uh, līdzīgi. Nē, viņi bioloģiski iemeslu dēļ ir atšķirīgi. Mums ir jāpildina vienam otrs. Paldies, Batn kungs, lūdzu. Uh, thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze, jauns uh, aptāja tikko ir publicēta un uh, lielākais, uh, lielāko, un tur norāda, tur, kā Eiropas Savienība ir uh, korumpēta, un tas norāda, uh, ka 71% no atbildētājiem uzskata, ka uh, vēl uh, apvienotā karalistē vajadzētu, vajadzētu piedalīties Eiropas Savienībā, bet ņemot vērā, tas diezgan vai tas tā notiks, bet pat ja Britu vēlas brīvu tirzniecību un arī traucēties ar Eiropas Savienību un visu pasauli un nevis uh, būt vadītiem no Eiropas Savienības puses. Ja būtu notiktu godīgs referendums, un kuru tika uzdot jautājums Britiem, vai viņi vēlas uh, ciešāk politisko ekonomisko integrāciju Eiropas Savienību, tad lielākā daļa atbilstīs uh, uh, noteikti teiks nē. Doils kundze, vārds jums. Priekšsēdētājs kundze, es vēlētos izteikt savas bažas par to, ka mēs nebalstamies uz zinātniskiem priekšlikumiem parlamentu un komisijas likumdošanas aktu projektos. Es uzskatu, ka parlamentam arī ir jāuzņemas daļa atbildības. Arvien biežāk zinātnes sasniegumi tiek izmantot populistiskos mērķos. Piemēram, runāsim par auka aizardzības produktiem. Mēs atteicāmies no zinātniski pamatot riska izvērtējumu un patiesībā mums trūkst arī zinātniskas definīcijas par augu augšanas apturētājiem. Līdz ar to nav nekādas saistības starp augu līdzekļiem un rīču direktīvu. Priekšsēdētājs kundze, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības likumdošanai ir jābūt labākajai pasaulē, bet patiesībā likumi nebalstās uz zinātnes jaunākajiem sasniegumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, dod vārdu nākamajam runātājam, Biņem kungam, lūdzu. Gospodin predsedātu, kolēģi, Prieksēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, runājot par gāzes krīzi, kas 2009. gada pirmajās dienās piemeklēja Eiropu, pieprasīja nekavējošu rīcību, bet Bulgārija tā kā skāra vissmagāk. Mēs runājam par gāzes piegādēm no Krievijas. Šobrīd nevēlētos diskutēt par to, cik īslaicīgi, cik ļoti īslaicīgs bija lēmums un cik mēs ļoti esam atkarīgi no Krievijas. Patiesībā šobrīd svarīgāk ir runāt par to, kā mēs varam izstrādāt konkrētus pasākums krīzes apkarošanai. Bulgārijai tas nozīmētu rast alternatīvas izrauties no atkarības no Krievijas. Es uzskatu, ka Bulgārija tāpēc ir pieņēmusi valsts lēmums sekot Slovākijas ceļam un viņa nolēmusi atbalstīt atomelektrostacijas laišanu, laišanu atkārtotu palaišanu. Paldies, saka priekšstādātais kundze. Petre kungs, kundze lūdzu. Godētā priekšstādētāji, godētie kolēģi. Tikko ir sācies devītais gads, un es gribu teikt, ka šis nebūs parasts gads. Šogad mēs svinēsim 20 gadu dzimšanas dienu, kopš ir beidzies augstais eh, karš, Berlīns mūra krišana un arī um, Eiropas sadalīšana divās daļās. Un kā parlamenta deputāti un arī eh, kā cilvēks, kurš dzīvojas komunistu dikt. Um, komunistu laikā tas nozīmē mums, eh, šie 20 gadi nozīmē pārēju uz demokrātiju un arī jaunienācēju pieņemšanu. 2009. gadam būtu jābūt gadam mums eh, parlamentam un arī komisijai ir jāizveido viena Eiropa visiem Eiropas pilsoņiem. Tāda Eiropa, kur visi 500 miljoni cilvēki saprast, ka viņu tiesības tiek garantēta solidaritāte solidaritāte reāla, kad neviens netiek diskriminēts un neviens arī nejūtas sveš uh, šajā Eiropā. Mēs visi esam vienot pilsoņi un mums ir dalām uh, vienas tās pašas vērtības. Janovska kungs lūdzu. Pardon? Parakalo? Pani przewodnicząca. Priekšsādātājs kundze, Eiropa Eiropas parlaments vairāk kārt jau ir nodarbojies ar ekoloģijas jautājumiem. Gribētu minēt kādu pro problēmu, par ko man ziņoja jaunieši eh, no licējiem, kas nodarbojas ar atkārtotu pārstrādāšanu. Eh, stīkls, eh, stīkla dzels izstrādājumi vairākās pilsētās atsakās uh, savākt uh, šos at, atkārtoti pārstrādājumos produktus. Ar papīru polijā ir ļoti sarežģīta situācija. E, tie, kas vāc papīrus, konstatē, ka pār, atkārtoti pārstrādātais papīrs ir pārāk dārgs. Un tie, kas ražo papīru, konstatē, Eh, ka ir pārāk dārgi ražot papīru arī no koksnes. Es līdz ar to aicinu pieņemt pasākumus, kas būtu loģiski un efektīvāki. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Es pieliku maksimālas pūles, lai maksimāli daudz no jums varētu izteikties. Bet mēs tagad esam nonākuši pie šī sēdes posma beigām, un tagad pārējām pie kopīgajām debatēm par klāsas kundzes ziņojumu, direktīva pesticīdu ilgspējīgas lietošanas nodrošināšanai un brēlas kundzes ziņojums augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgu. Klāsas kundzei, protams, vārds uz četrām minūtēm priekšsēdētājs kundze, eh, komisāra kungs Vasilju Dīmas, dārgie kolēģi.